give the floor. Okay, okay so you, you start. Chers collègues, je vous invite à... Godātai kolēģi, ielūdzu jūs visus ieņemt vietas, lūdzu. Nous voici réunis. Nu, lūk, sanāksme, kas ir ārkārtīgi ļoti svarīga. Un te, nu, varam pierādīt to, ka mēs, kā Eiropas parlaments, esam, varam strādāt tādos ļoti sasprintos laika grafikos, spējām, mm, lūk, vairāku komiteju sadarbības ietvaros daudz ko padarīt. Vēlos pārliecināties, ka esam viensprātis par sanāksmes darba kārtību. Vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Priekšādātāji, paldies. Nu, tāds viens punkts. Dokuments nav ticis iztulkots. Mūsu rīcībā ir tikai angļu valodas versija. Un es tā, nu, domāju gan, ka tas ir pretrunā noteikumiem, vai ne nu tā? Pretē reglamentam, vai tas tad nozīmē, ka faktiski mēs vispār varam balsot par to? Jo, ja tas ir pretrunā reglamentam, Un tad varbūt tas ir arī principi jautājums. Ja komitejas uzstāj uz to, ka balsojums notiks šakatā, tad es tikai gribu pateikt, ka es nebalsošu. Jā. Plenārsēdē dokuments būs pieejams e, dažādās valodās. Portugāļu valodas versija ir jums nosūtīta komentārs no podiuma. Nav taisnība. Komentārs no zāles. Mums gan ir dokumentu projekts, bet pilna versija nav. Ne portugāļu valodā, ne kādā citā valodā. Kā Lai kāds arī nebūtu, var jums apstiprināt, ka tulkošana notiek un tulkojumi būs parlamenta rīcībā visās attiecīgajās valodās ple uz plenārsēdes laiku. Gribu tur tātad pārliecināties, ka esat saņēmuši 20. aprīļa sanāksmes protokolu un ka jums nav nekāda iebilduma par to. Ja nav nekāda iebildumu, tad atcerēsimies, ka 20. aprīlī mums bija balsojums par tekstu, tekstu, e, par ko notika arī apspriedas trilogā. Šīs apspriedas bija garas un sarežģītas bet tās ir vainagošās ar panākumiem, un tāpēc šodien nonākam lūk pie tāda lasījuma, kas varbūt nav pilnīgi identisks tam, ko mēs apstiprinājām 20. aprīlī. E, un tāpēc mums nepieciešams balsojums. Mums nepieciešams vēlreiz veikt šo balsošanu, lai pārliecinātos, ka šī jaunā modificētā teksta redakcija ir jums pieņemama, ir pieņemama abām komitejām, tā pašreizējā variantā, kas izriet no trialoga darba. Roberto, varbūt Roberto arī, kas piebilstams pie šī visa. Un tad varbūt varam dot vārdu referentiem un pāriet pie balsojuma. Paldies, Žan! Paldies! Dosim, pirms dodam īsu vārdu referentiem, gribu tomēr aps, apsveikt sarunu vedēju komandu, visus darbiniekus sekretariātā un politisko grupu ko, sekretariātos tiešām izcili paveikts darbs, ka mums izdevies eh, šajā ļoti īsajā laikā tik daudz ko izdarīt un veiksmīgi noslēgt ļoti sarežģītās sarunas tāpat laikā pilnība, res, pilnībā respektējot abu komiteju piešķirtos mandātus, jo šis gala teksts, kas ir jūs priekšā, ko iespējams izlasīt šobrīd arī portugāļu valodā, tas ir nosūtīts tieši goja grupai pēc pras, pieprasījumu, parāda, ka esam guvuši milzīgu progresu kā Eiropas parlaments. E, Tāds vērtējums, lūk, ir e, šiem kopējiem panākumiem, esam īstenojuši spēcīgu sadarbību, paldies visiem klātesošiem. Un tagad īsi došu vārdu diviem referentiem, Pirmais, Jose Manuels, lūdzu. Paldies. Gribu pateikties abiem līdzpriekšsēdētājiem. Gribu pateikties arī līdzreferentam Udo Bulmaram. Gribu tā pateikt paldies arī visiem ēnu referentiem. Protams, ka es saku paldies arī sekretariātam un abās komitejās saku paldies arī dzanu visu politisko grupu deputātiem un viņu konsultātiem, konsultantiem, it īpaši manas grupas politiskiem konsultantiem. Anna, tev paldies! Gribu turklāt vēl teikt, ka esam paveikuši ļoti apjomīgu darbu, ļoti īsā laikā. Un tas nav salīdzināms ar 20. aprīlu vairs jo 20. aprīlī mūsu priekšā bija mm, teksts, tagad tas ir vēl tālāk uzlabots, visam īsā laika termiņā, diskusijas ir paveiktas ļoti lielos apmēros, un e, sākotnēji mums likās nebūs iespējams atrisināt šo finansējumu jautājumu. Mēs e, esam samazinājuši ietekmi par vienu miljardu eiro, turpināsim strādāt pie katras budžeta procedūras šai kontekstā esam piešķīruši fondam leģitimitāti, demokratisku leģitimitāti, esam iekļāvuši prasību par pārskatāmību ar vadlīnijām, radītāju tabulu un tā tālāk. Esam iekļāvuši arī nepiecie prasību par ziņojumu sagatavošanu. Un, ja mēs esam turklāt paredzējuši, ja šis fonds nedarbosies vai pietiekami labi nedarbosies, tad tādā gadījumā komisija jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem. Uh, un likumdošanas priekšlikumu fonda darbības uzlabošanai, un ja tas nedarbosies vispār, tad tādā gadījumā iespējams fonda darbību izbeigt. Vēl viens ļoti svarīgs elements - konsultatīvā platforma, kas ir par brīvu sabiedrībai, bez maksas, un līdz ar to ļoti izdevīgi arī MBO, lielie uzņēmumi un bankas savukārt eh, ir tās, kas maksās par to. Vēlreiz vēlos teikt paldies eh, nu, par šī jaunā instrumenta izveidi. Tas ir fonds, kas ir pilnīgi citādāks par tiem instrumentiem, kas ir bijuši mums līdz šim. Te ir šī papildināmība, te ir reāls eh, tāds grūdienis izaugsmai, un Eiropas parlaments ir tas, kas šo fondu ir uzlabojis vēl tālāk, padarījis to krietni labāku nekā tas sākotnējais komisijas priekšlikums, kas bija mūsu priekšā. Šīs ir fonds, kas var darboties kas var darboties nākotnē, turpināt šo darbību. Tas piedāvā iespējas, tas piedāvā izaicinājumus dažādām teritorijām, līdzekļu saņēmējiem, un esmu pārliecināts, ka mēs pilnīgi noteikti nonāksim pie noteiktajiem mērķiem, kas nozīmē, lūk, kas taču ir vairāk darba vietas, vairāk konkurētspējas, lielāka izaugsme. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs Udo Bulman! Meine cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Arī es vēlos pateikties abiem komiteju priekšsēdētājiem. Deviņi trilogi, bieži vien līdz pat eh, agrām rīta stundām. Izšķirošais trilogs no sešiem vakarā līdz pusastoņiem rītā. Liels sloks sekretariātām arī Paldies abiem sekretariātiem, paldies visiem darbiniekiem, darbiniecēm, mūsu birojos, politiskajās grupās, bet, protams, abiem priekšsarētājiem. Jūs atcerēsieties pirmās sanāksmes, abi divi īsti negribēja dot uh, savas kredītkartes man un uh, eh, Fernandeškungam, lai investētu EFSI, jo es prasīju, vai jūs esat gatavi paši investēt un dosiet savas kredītkartes. Un mēs, uh, Jose Manuel, mēs visu darām pareizi, bet viņi neticēja mums. Šodien mums ir situācija, esam panākuši, ka varam balstot par rīkotāju direktoru Es nezinu, ko jūs domājat šobrīd par savām kredītkartēm, bet mēs esam kaut ko panākuši. Esam panākuši jaunu struktūru, būsim līdzatbildīgi par to, kādā veidā fonds darbojas. Mēs varēsim ietekmēt eh, iecelšanu amatā, kas ir ne tikai mūsu priekšsarētāju interesēs, bet arī nodokļu maksātāju labākajās interesēs, iedzīvotāju labākajās interesēs Eiropā. Uh, Mēs esam lēmuši, un arī mums ir izdevies panākt, ka investīciju kritēriji pastāv, un tie ir balstīti nākotnē, nevis vakardienā. Uz nākotni vērsti projekti, papildinoši projekti, tie, kas mums ir nepieciešami, lai veidotu vidusšķiru, lai panāktu modernas infrastruktūras izveidi, būvi Eiropā ar jaunām metodēm, ar jauniem līdzekļiem, uh, kā mēs e, regulējumā to esam nostiprinājuši. Attiecīgās klauzulas ir labi formulētas, mums ir investīcija direktīvas, e, kas ir formulēts kā daļa no koplēmuma, kaut kas tāds, ko padomu komisija vienmēr ir atteikušies darīt. Šobrīd tas viss ir e, regulējumā iekšā ar parlamenta līdzlēmšanas tiesībām. Uh, Un, e, ja tas tiek darīts e, līdz šim ar deleģēto aktu palīdzību, tāpēc mēs varēsim ietekmēt to, kādā veidā notiek projektu atlase, balstoties uz objektīvu nodarības izvērtēšanu. Un tās ir vērtējams kā tiešām liels sasniegums. Mēs esam noteikuši, ka dalību valstis veids investīcijas, jā, viņiem vajag investēt, un tas ir jādara tādā veidā, kas ir saprātīgs finansiāli stabils un nodrošinās lielāku nodarbinātību un izaugsmi. Komisija nāks klajā ar attiecīgu eh, deklarāciju, lai to vēlreiz izceltu. Kolēģi un kolēģis, vēlos pateikties Jose Manuelam Fernandešam, kurš ir eh, tiešām lielisku darbu paveicis budžeta politikas jomā. Viņš ir palīdzējis uh, novērst eh, zaudējumus Eiropas budžetam. Esam panākuši labu kompromisu, uz kura mēs varam tālāk būvēt savu darbu, un arī nākotnē būsim spējīgi novērst zaudējumus, kas līdz šim nebija iespējams un ko mēs ilg, ilgtermiņā arī nevēlamies turpināt. Vēlos pateikties visiem referentiem attiecīgajās eh, komitejās, arī ēnu referentiem, uh, Mēs jau no paša sākuma sacījām savās pirmajās sanāksmēs, ka ja mums izdosies šeit ka radīt kaut ko kopīgu, šis parlaments ies vēsturē. Tas sniegsies pāri politisko grupu robežām, pāri komiteju robežām. Mēs radīsim lielāku nodarbinātību, lielākas investīcijas Eiropā. Vēlos pateikties jums, ka jūs ar labu sadarbības garu, nevis ar šķelšanās garu, uh, vislabākajās pa Eiropas parlamenta tradīcijās, eh, strādājot ar mums kopā, padarījāt eh, šo progresu par iespējamu un cerams, ka pozitīvā pieredze atspoguļosies arī turpmākos tiesību aktos. Paldies jums par to! Thank you, thank you indeed. Vai uh, paldies, paldies, nu dienu un apsveicam vēlreiz abus referentus. Nu tad, Džan, tev vārds. Es, protams, pievienojos visiem tiem pateicības vārdiem, kas tika teikti. Mēs tiešām izdzīvojam tādu ļoti intensīvu laika posmu. Pēdējais trīlauks beidzās astoņos no rīta. Bet, nu, tā gara skaidrība, kas atspoguļojas mūsu viedoklī un ļāva mums virzīties uz priekšu un nonākt pie teksta, kas ir mūsu priekšā šobrīd, Tas nu, ir teksts, kas sevi iemieso progresu salīdzinot ar iepriekš apstiprinoto versiju 20. aprīlī, un tāpēc es nešaubos, ka šodien vairākums varēs atbalstīt šo tekstu. Nu, tad pāriesim pie balsojuma. Vai jums visiem līdzi ir balsošanas kartiņas, jo mēs balsosim ar personālu balsojumu? Bet vispirmām kārtām testa balsojums, testa balsojums. Pārbaudīsim. Uh, Tātad eh, sākam balsot. Testa versija. Vai visiem ir balsošanas kartiņas? Diviem deputātiem, ne, vienam deputātam nav balsošanas kartiņas. Go pārstāvim. Labi. Nu, tad varam ķerties pie balsošanas. Nu, tātad. Tad pārējiem pie balsošanas. Sākam balsot. Vous n'avez pas tous voté. Vēl visi nav nobalsojuši. Divi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Un lūk. Sestie 78 balsoja, nobalsojuši par 63, pret 14 un viens atturējās. Un kuram tad nebija šeit kartiņas? Ko šis deputāts saka? Nu, tātad 15 balsis pret. Nu, un tad es domāju, ka mēs esam apstiprinājuši to visu. Monsieur Kara. Kāras kungs, lūdzu. My card was not. Es atvainojos, mana balsošanas kartiņa nestrādāja. Nu, tas nozīmē, ka vēl viens par. Ļoti labi. Plenārsēdē balsojums notiks nākamajā mini plenāra sesijā. Liels paldies visiem! Nu, tad sāksim arī diskusijas tālāk par eh, vienošanos attiecībā uz regulas īstenošanu. Sanāksim līdz ar to ir slēgta. Paldies visiem uzredzēšanos. So, everything, okay. everything for Greece is okay. We are voting. Yeah.